Mato kunga ziņojums, jauna KZP, tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra. Un tagad došu vārdu referentam četras minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Komisārs kundze. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem saviem kolēģiem par ieguldīto darbu. Uh, Paldies visām parlamentu grupām par, par palīdzību. KZP ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai tātad tehniskie pasākumi, tas, ka pāns ir viens no galvenajiem līdzekļiem, lai sasniegtu KZP mērķus. Un tad nav nu tikai par tehniskajiem pasākumiem, mēs runājam arī par politisko nozīmi, šie tehniskie pasākumi ietekmē tūkstošiem tūkstošiem zvejnieku un ir ļoti svarīgi, lai mēs tos rūpīgi izvērtētu. Pašreizējo likumdošanu veido ļoti daudzi tiesību akti, kurus apvieno KZP un tiek um, aptverti ļoti daudz dažādi aspekti. Mums vajadzētu mēģināt nodrošināt vienkāršošanu KZP. Uh, ir jāstrādā pie tā, lai netik labi funkcionējošās sadaļas tiktu uzlabotas. Ir jānovērš uh, tiesību aktu sarežģītība, lai tad cilvēkiem būtu vieglāk tos īstenot un ievērot. Ir jāņem vērā arī dažādu zvejniecības aprīkojumu, tehniskā attīstība, Eiropas eh, tiesību aktiem tas ir jāatbalsta, nevis jābremzē, un viss tas ir jādara balstoties uz labu zinātni. Mums ir jānodrošina lielāks dinamisms resursu pārvaldībā, ir jānodrošina lielāka zvejsaimniecības efektivitāte resursu izmantošanā, ir jāstaprina eh, labāka un racionālāka eh, zivsaimniecību apsaimniekošana Mums ir jābūt spējīgiem atbildēt uz jaunajiem apstākļiem un jaunajām situācijām, ar kurām nekavējoties neskane, saskaramies ikdienas. Mums ir jāapņem vērā arī proporcionalitāte, lai tiktu ņemti vērā arī socioekonomiskie rezultāti. Jauno likumdošanu jābalsta uz trīs asīm ir jānosaka kopīgas centralizētas normas, specifiskas normas īpašām sugām un ir jāparedz arī uh, specifiskas īpašās normas koplām un procedūras ar kopām procedūras palīdzību. Kas attiec uz daudzgadu plāniem, mums ir jāpieņem tehniskie pasākumi, kas būtu specifiski atšķirīgām uh, sievsēmniecībām. Ir jānodrošina noteikto mērķu sasniegšana. Likumdevējiem ir jāturpina panākt vienošanās par daudzgadu plāniem saskaņā ar līgumā noteikto un balstoties arī uz aktuālo judikatūru. Ir jāiesaista ieinteresētās puses daudzgadu plānu izstrādē un arī viņi jāiesaista visu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar reģionalizāciju. Es ceru, ka mans ziņojums aizsāks konstruktīvu diskusiju, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai uzklausītu uh, nozares pārstāvi un lai gala beigās nodrošinātu arī resursu saglabāšanu. Es ļoti ceru, ka komisijas pēc pāris mēnešiem sagatavotais priekšlikums ņems vērā mūsu. Paldies! Un tagad mums būs brīvais mikrofons. E, mums ir laiks un došu vārdu pilnīgi visiem. E, Milan Mons ir pirmais runātais. Mikrofonu, please. Ar mikrofonu, lūdzu. Paldies! Es gribētu pateikties Mātaukungam par um, šo ziņojumu. Mums ir nepieciešams modificēt šo tehnisko pasākumu regulu, jo KZP ir ieviesus jauns pasākums, piemēram, aizliegums uz izkraušanu. Un ir nepieciešami arī tehniski pasākumi, tāpēc ir jāaktualizē esošās regulas. Esošās regulas ir pārāk daudzskaitlīgas, pārāk fragmentētas, mums ir nepieciešami tāda kopīga pieeja, ir ļoti daudz dažādu nozvejas basēni un ir nepieciešams koplēma procedūru piemērot, ir jābūt saskaņotai pieeja, ir jānodrošina arī elastība, kā jau referents teica, šis sektors ir tāds, kur ir notikušas ļoti lielas izmaiņas pēdējos gados, mums šīs reforma process ir jāturpina bet ir jābalsta mūsu plāni uz zinātnes eh, atskārsmēm, lai būtu ilgspējīga zivsaimniecības politika. Un komisija ir vēlēsies noliekt zveju ar tikliem, bet to mēs nevaram atbild, atbalstīt. Santos kungs nākamais runātais. Es vēlējos izcelt, un tas ir norādīts arī ziņojumā, ka Eiropas um, zilsaimniecības uh, politikai ir jāpielāgojas situācijai un jādomā par uh, krājumu saglabāšanu. Mēs runājam par politiku nākamajiem gadiem, un ja mēs te runājam par daudzgadu pārvaldības plānu Baltijas jūrē, ir jāsaprot, ka plāni vienmēr iet uh, nedaudz tālāk nekā zinātniskais ieteikums. Un tas uh, var radīt uh, ļoti būtiskas sekas. Mums par zivsaimniecību ir jādomā ilgtermiņā. Ir um, jāspēj pienācīgi apsaimniekot krājumu. Es gribēju teikt lielu paldies Mato kungam par viņu paveikto darbu. Atsevišķos jautājumos varbūt mēs nesam gluži vienus prātis, bet kopumā mēs uzskatām, ka zivsaimniecības politikai ir jānodrošina šīs industrijas nākotne un jāsaglabā krājumi. Lielas paldies! Priekšsādātāji saka Tomāšičas kundze, tehnisko pasākumu pielāgošana, lai pielāgotos katra reģiona īpatnībām ir pareizais veids, kas kā panākt ilgtspējīgu zivsaimniecību. Mērķis ir viens, bet risinājumi nevar būt identiski. Eiropā joprojām ir reģioni, kur zivsaimniecība ir ne tikai bizness, bet gan um, dzīvesveids, kas ir pastāvējis uh, gadiem ilgi, un tas ir jāsaglabā. Rekomendācijas, kas um, tiek uh, izceltas ziņojumā, runājot par vidusjūru, prasa aizliegt uh, veselu, tika aizliegts, uh, aizliegt veselu virkni dažādu uh, zvejas rīku, un tas ir pasliktinājis situāciju un dzīves līmeni arī daudzās Horvātijas salās. To nedrīkstētu pieļaut, un tieši tāpēc es atbalstu šo rezolūciju, jo tajā ietvertās rekomendācijas ir solis pareizajā virzienā. Paldies, priekšsādātāji! Es esmu ļoti pateicīgs Mato kungam, ka viņš ir sagatavojis šo pašiniciatīvas ziņojumu, lai mēs komisijai varētu darīt zinām savu viedokli par tehniskajiem pasākumiem un um, politikas nākotni. Un tiešām zivsaimniecības politikā vairākas jomas ir pārmērīgi regulētas un uh, Mm, tas uh, apdraud gan mm, dziļūdens zveju, gan bentisko un piekrastes zveju. Pārāk uh, apjomīgs regulējums, ja ir kvota un vēl ir jāatzīmē, cik dienas jūs esat bijuši jūrā, tad jāteic, ka mazajiem mm, zvejas kuģiem tas īsti nedarbojas, jo viņiem taču ir jā, jāveic arī sociālie maksājumi, un tāpēc ir nepieciešams skaidrs definīcijas. Uh, Zvejniekam principā ir nepieciešams tikai trīs lietas - zvejas apgabals, kvota konkrētai sugai, linuma acis izmērs, dzinēja jauda un kontrolas institūcija, kas pēc tam var pārbaudīt viņa lomu un to pieņemt. Paldies! Tālāk Marijas kungs. Κυρία Πρόεδρε, στην κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει... Paldies! Uh, es uh, zilsēmniecības politikā nav viendabības, jo tehniskie pasākumi ir aprakstīti 30 uh, dažādās regulās, kas rāda pilnīgi neorganizētu sistēmu, um, noteikumu mūģekli, kurā nav nekādas um, konsekvences, un ļoti bieži pat ir pretrunas. Uh, un tehniskie pasākumi ļoti skaidri parāda, cik atšķirīga ir vidus jūras uh, telpa. Jo atsevišķos uh, tiesību aktos, atsevišķi tiesību akti uz vidus jūru vispār neatiecas, jo tā ir tik dažāda. Šie nabadzīgie dienvidi un bagātie ziemeļi. Zivsaimniecības politikai būtu jāparedz uh, līdzvērtīgi nosacījumi visām ES valstīm, un um, vienlaikus ir jāatbalsta manas valsts Grieķijas uh, zemnieki, jo mēs pašlaik um, piedzīvojam to, ka um, taupības režīms, ko paredzēja trešā aizdevuma pakotne, ir iznīcinājis mūsu valsti ekonomiskā ziņā. Magus, uh, Tās piešķirums nav šo Es um, nāku no īrijas, saka Kelī kungs, un mums ir ļoti daudz salas un ļoti daudz cilvēku dzīvo piekrastē, viņu dzīvesveids un um, ir, ir atkarīgs no uh, zvejas. Uh, Un tā tas ir bijis eh, gadsimtu garumā, un tagad ļoti bieži cilvēks sūdzas, ka Eiropas eh, politikas eh, nav īpaši piemērotas un nenodrošina arī iztiku. Uh, Mums ir jāieklausās eh, cilvēku teiktajā. Tad, kad mēs īstenojam zivsaimniecības reformas, mums ir jāieklausās zvejnieku viedokļos, īpaši mazo zvejnieku viedokļos. E, citādi mūsu zvejnieki domā, ka neviens nedzird viņu viedokli. E, un tas pats par kvotām mums ir jācenšās piešķirt viņam lielākas kvotas, pamatojoties uz zinātnes pētījumiem, bet jāņem vērā arī dzīvesveids, ka cilvēki cilvēki ir būtībā atkarīgi no zvejas, arī visa kopiena ir atkarīga no zvejas. Tālāk Pereiras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tehniskie pasākumi un daudzgada pārvaldības plāni ir interesanti un noderīgi instrumenti zivsaimniecības politikā. Tie nodrošina stabilitāti un prognozējumību nozarē Eh, kura tomēr ir diezgan nestabila. Bet eh, tas viss ir jāpārvalda, eh, izmantojot tuvības politiku. Lisabonas uh, uh, politiķi visu ekskluzīvo atbildību par zilsaimniecības politiku ir nodevuši Eiropas Savienībai, un tas ir novetis pie tā, ka šīs nozars realitāte netiek ņemta vērā, nec flotes īpatnības, nec izmantoties zvejas instrumenti, un uh, zvejniekiem šobrīd ir faktiski neiespējami pabarot uh, savas ģimenes savas ģimenes. Tikai adekvāti noteikumi var garantēt to, ka cilvēki spēj gūt uh, pienācīgus ieņēmumus un um, nodrošināt krājumu ilgspēju. Jūras kundze, mēs uh, atbalstam šo pašinsīvu ziņojumu par tehniskiem pasākumiem, daudzgadu plānu. Um, mēs uzskatām, ka šis ziņojums uh, labi ilustrē mm, parlamentā attieksmi par to, kā, kā vajadzētu veidot tehniskos pasākums. Uh, Šis ziņojums ir ļoti saulēcīgs, jo šobrīd komisija strādā pie likumdošanas priekšlikuma, lai modernizētu tehniskās, tehniskos pasākums visā Eiropas Savienībā. Un um, šis ziņojums ļoti labi saskan ar, ar, ar mūsu analīzi. Mēs uzskatām, ka reģionalizācija un vienkāršošana ir ceļš uz priekšu. Uh, Eh, komisijas eh, priešlikums ir prioritārs, un eh, es, mēs, esmu gatava vēlreiz apliecināt, ka 2016. gada sākumā mēs nāksim klajā ar savu priekšlikumu. Šeit būs vesela normu kompleksa, kas attieksies uz visiem Eiropas Savienības ūdeņiem. Mēs gribam pārvaldības modeli mainīt, gribam stiprināt reģionalizāciju bet arī vienkāršošana tiks īstenota, ņemot nos nevajadzīgos pasākums. Šī ir lieliski iespēja īstenot elastīgāku pieeju, <clears throat> līdz ar to arī panākt mūsu mērķi nodrošināt ilgspējīgu zilzemniecības pārvaldību. Bet <clears throat> jaunais priešlikums nemainīs e, saglabāšanas standarts, tieši otrādi, sogu saglabāšana tiks eh, nodrošināta. Runājot par daudzgadu plāniem, šeit mēs piekrītam arī ziņojumā teiktajam. Eh, šie plāni ir ļoti svarīgs elements KZP, jo pirmkārt šie daudzgadu plāni ir galvenais instruments, lai panāktu galveno mērķi nodrošināt ilgspējīgu eh, nosveju. Uh, un šie daudzgad plāni arī nodrošina noteiktību nozarei, un treškārt tas ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu izkraušanas pienākumu kopā ar reģionalizāciju. Sarunas par pirmo šādu daudzgadu plānu Baltijas jūrā eh, ir iet uz priekšu ļoti labi. Mēs esam pārvarējuši starp institūciju domstarpības vai viedokļu atšķirības, un komisija ir pārliecināta, ka mēs nonāksim pie kompromisa. Mēs turpināsim arī strādāt, lai šāda vienošanās tiktu panākta. Kopā ar parlamentu mēs strādājam eh, pie svarīgiem jautājumiem, kas ir vitāli svarīgi lai panāktu, sasniegtu mūsu mērķi, eh, radīt ilgspējīgu zivsaimniecību, kas būtu vidē draudzība.